Ora relazione. Un tagad Franka Prusta ziņojums kārs 2020 ceļā uz konkurētspējīgu un ilgtspējīgu Eiropas autobūves nozari. Vārds referentam Frankam Prustam. Četras minūtes. Madame la commissaire, mes chers collègues. Komisārs kundze, godātie kolēģi, autobūs nozariet cauri krīzē. Kad es to saku, jāsaka, jūs taču neviens to par to nešaubāties, jūs to zināt. Un tā pilnīgi noteikti ir realitāte, kas skar ļoti daudz šajā reģistrārā. 2012. gadā bija tikai 12 miljonu vienību pārdots, ka, salīdzinot ar 17 miljoniem pirms krīzes. Tas tiešām ir milzīgs, milzīgs darbības apjomu kritums. Uh, Un tāpat laikā autobūvas nozara Eiropā ir tāda, kas ir ļoti daudz tiesa pēcinājums mūtu attīstību. Tā veido 4% no kopējā Eiropas IKP reģionāli tam arī ir ārkārtīgi liels nozīme, jo tas rada ekonomisku aktivitāti desmitiem Eiropas Savienības reģionu. Tur ir 12 miljonu darba vietu, kas tiešā vai netiešā nozarē saistīts ar šo nozaru. Un galgarā te runājam arī par tehnoloģisko attīstību, kur ir daudz, kur runājam gan par privātajām investīcijām, gan uh, dažādu veidu nova, novatorismu. Tā visu rezultātu varam secināt vienu Autobūvas nozara pilnīgi noteikti ir ļoti svarīgs ekonomikas rādītājs mūsu kopējā ekonomikas ainā. Šobrīd Eiropas iedzīvotāji vaicā, kas tad notiks ar šo nozaru nākotnē. Vai vispār ir iespējams eh, to saprast, ka, piemēram, Eiropas parlamenta deputāti, kas taču ir tieši vēlēts orgāns, par to vispār nerunā? To, ne, tā ne, to nedrīkst pieļaut. Un tāpēc šajā ziņojumā mēs pētam šo plānu kārs 2020, kas tika aizsāts 2012. gada novembrā. Š, novembrī. Šajā plānā, jāsaka, ir paredzēts ļoti labs atspērienu punkts, un par to gribu teikt paldies te Janī kungam, eh, komisāram, kas ļoti daudz strādājas pie šī pāra. Jāsaka, šis plāns kārs 2020 pilnīgi noteikti paredz labu eh, tālāko attīstības virzienu šai nozarei, un tomēr Jāsaka, plāns ir e, viena lieta, bet ir taču vajadzīgi arī darbi, tāpēc ir vajadzīga pavisam reāli pievienotā vērtība. Ziņojums, ko lieku priekšā jums šodien, ir ar vienu vienīgu misiju - ierosināt novatoriskus risinājumus, kas ļautu atjaunot izaugsmu šajā autobūvas sektorā novatoriskus risinājumus, tāpēc, ka ir jau bijuši ļoti daudz īstermiņa risinājumu steidzamības situācijas, ko esam centušies kaut kā novērst, atrisināt, bet rezultātā, jāsaka, situācija ir tikai un vienīgi sāsināsies mums gal galā ir jāskatās tālāk, mums jāpies, jāpiet ar ambīcijām šai kopējai rūpniecības politikai un jāveido vienota pieeja un nevis fragmentēta pieeja. Mums ir jācīnās par tādu Eiropu, kas reaģē un kas aizsargā iedzīvotājs un šo nozaru. Un, un nu, lūk, šajā saistībā uzsveram vairākus punktus. Pirmām, kortām, pirmām kārtām ir jānamodificē komisijas priekš, pie, pieeja, daudz spēcīgāk identificējot tās e, jomas, kur iespējams pārre, pārstruktūrēt šo e, sektoru un uzlabot izaugsmi. Otram kārtām ziņojumā prasīts arī izstrādāt zināmu un skaidru regulējumu, kas attiektos uz šo nozari. Tādā veidā, protams, tiktu veicināts investīcijas. Mums ir jāļauj šai nozarei izkļūt no pašlaik ļoti negatīvās situācijas. Šajā ziņojumā turklāt tiek arī atgātināts, ka virzību uz priekšu un tehnoloģiskā attīstība ir vienīgās konkurētspējīgās priekšrocības, kas Eiropā ir salīdzinot ar pārējo pasauli, un tāpēc mums uz to ir arī jāfokusējas. Mums ir jādara viss, lai panāktu to, ka šī konkurētspēja pastāv ilglaicīgi. Tāpēc mēs mudinam izstrādāt elastīgu pieju, kas būtu bāzēta pamatot uz sociālo dialogu, tāpat laikā e, runāt arī par to, kā pēc iespējas labāk apkot prasmes un zināšanas, kas ir e, darbiniekiem, kas strādā šai jomā. Turklāt arī, protams, jācīnās pret dažādu veidu negodīgu konkurenci gan Eiropas Savienības iekšienē, gan arī ārējā tirgu, godātie kolēģi. Nu, lūk, tādas ir šīs galvenās līnijas, ko esmu atspoguļojis ziņojumā. Manuprāt, šeit esam nonākuši pie laba kom kompromisa, un es eh, Rūpniecības komitejā to atbalstīt varēja lielais vairākums. Rītdien balsosim par šo ziņojumu, un ja jūs nobalsosiet par to, tad jūs parādīsiet, ka tā ir cīņa, kas mums ir jāizcīna, lai mēs varētu aizsargāt šo sektoru kopumā. Grazie, onorevole Kelly. Paldies, Kelly kungs. Paldies, priekšēdētāji. Es ļoti priecājos, ka mēs apspriežam šo jautājumu, jo salīdzinot ar jautājumu, kas tika pārunāts iepriekš par uh, uh kosmosa pētniecību, uh, Šajā sektorā, tad automobīļu ražošanā strādā daudz, daudz vairāk cilvēku. Tie ir 12 miljoni. Tie veido 4% no IKP, bet pēdējos gados šis skaitlis samazinās ekonomiskās krīzes dēļ. Pagājušajā gadā tika pārdot 12 miljoni automobīļu Bet, bet eh, pirms dažiem gadiem 17 miljoni. Un eh, šī industrija veido ekonomisko bāzi Eiropā. Būtiski ir um, attīstīt jaunus automobīļus, kas būtu energoefektīvi. Paldies! Grāts. Paldies! Nikolās Sičakungs lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Automobīļu ražošanai ir liela nozīme daudzu reģionu attīstībā Eiropas Savienībā, un tā dod lielu ieguldījumu darba vietu izveidē un konkurētspējas uzlabošanā. Eiropā ir jāsaglabā konkurētspēja automobīļu ražošanā. Tai ir potenciāls Un, protams, ka tā ir atkarīga no uh, ja, jauninājumiem, no inovācijām, no pētniecības rezultātiem, ņemot vērā vides problemātiku, energoefektivitāti un dalību valstīm vajadzētu koordinēt savu sadarbību arī austrumu partnerības, uh, austrumu partnerībā, lai neapdraudētu darba vietas. Uh, Eiropas Savienības fondi ir jāizmanto restruktūrizācijai un līdzekļi ir jāsadala efektīvi. Katrā ziņā es domāju, ka šī industrija būs konkurētspējīga un ļaus mums panākt izaugsmu arī nākotnē. Paldies! Paldies! Andresa kundze lūdzu. Paldies priekšādātāji! komisāras kundze, godātie kolēģi, kārs eh, 2020 um, ir izstrādāts, lai saglabātu konkurētspēju automobīļu ražošanā, bet mēs redzam, ka darba vietu skaits samazinās un arī apgrozījums samazinās šajā nozarē. Uzņēmumi gan saņem valsts atbalstu, bet uh, tomēr uh, dienvidu valstis izjūt īpaši negatīvas uh, izpausmes vai tādu. Um, lielāku stagnāciju. Mums ir jāuzlabo apgrozījuma situācija, arī jāuzlabo eksports un jāveic pielāgojumi pieprasījumam. Ir vajadzīgas, vajadzīgi automobīļi, kas būtu draudzīgāki videi un, protams, ka jāstiprina sociālais dialogs tieši šajā sektorā. Paldies! Tagad lūdzu Benjana kungs. Paldies priekšādātāji. No apvienotās karalistes viedokļa kārs 2020 rīcības plāns ir ar lielu potenciālu konkurētspējas uzlabošanai. Tas var palīdzēt uzlabot e, uzņēmēju darbības situāciju un apstākļus. Tas ļaus mums kļūt konkurētspējīgākiem e, globāli pasaulē un uzlabot arī situāciju saistībā ar CO2 izmešiem. Eiropas um, automobiļu ražošanai ir jākļūst tā teikt zaļākai, bet tai pašā laikā arī ekonomiski efektīvākai. Un uh, nedrīkst aizmirst, protams, pētījumu un inovāciju atbalstu. Ir ārkārtīgi svarīgi sadarboties Eiropas līmenī, lai mēs būtu konkurētspējīgi globāli. Paldies! Paldies, saka priekšādātāja. Tagad vārds komisārai Redingai. Paldies, priekšādātāji. Prusta kunga ziņojums ir ļoti augsti vērtējams. Tas parāda mums, cik svarīga automobīļa ražošana ir Eiropas parlamenta acīs. Eiropas komisijas viedoklis šeit neatšķiras. Šis rīcības plāns apliecina labo gribu atgriezt šo industriju augstā konkurētspējīgā līmenī. Īstenojot šo rīcības plānu, es uzskatu, ka tas būs tāds ļoti optimistisks piemērs, kas dos jaunas cerības. Mēs gaidām no tā izmaiņas un ceram, ka tik uzlabosies arī koordinācija starp komisijas dienestiem un iesaistītajām pusēm vai galvenajiem dalībniekiem. Uh, ir jāraugās, lai ražotāji netiktu aplikti ar nevajadzīgu slogu. Būtu svarīgi, lai sektors varētu labāk prognozēt savu darbību un attīstību. Un būtu svarīgi arī saskaņot šo rīcības plānu ar uh, startautiskajiem noteikumiem, kas valda šajā sektorā. Uh, šajā ziņā pārskatot um, pamat ietver direktīvu par um, motorizētajiem transporta līdzekļiem, mēs par to visu arī esam domājuši. Ņemot vērā energoefektivitātes prasības, uh, mēs, protams, apzināmies lielo tā saucamā tīrā transporta pakotnes nozīmi nozares attīstībām. Uh, domājot par alternatīviem degvielas veidiem, eh, tas ir jautājums, kas ir būtisks arī alternatīvajiem degvielas veidiem, visiem transporta līdzekļiem visā Eiropas līmenī. Un runājot par finansēm, jūs, protams, zināt, ka Eiropas komisija 2013. gadā piedāvāja priekšlikumu par zaļo automobīļu uh, pētījumu iniciatīvu, uh, un mēs strādājam arī pie tā, lai uzlabotu mazo un vidējo uzņēmumu uh, izredzes uh, pacelties uh, strādājot šajā biznesā. Un attiecīgs finansējums Eiropas līmenī arī ir nodrošināts. Un noslēgumā gribu jūs informēt par to, ka domājam par to, kā 2014. gadā efektīvi īstenot kārs 2020 programmu, eh, izmantojot efektīvas sadarbības struktūras eh, dalībvalstu un reģionālajā līmenī. Paldies! Grazie. Paldies, komisāras kundze. Līdz ar to debatas ir beigušās. Balsojums rītdien pulksten 11.30. Nāk sadarbība, um, sanāksme tiks atsākta pulksten 9.30. Darba kārtība ir publiskot.